tiks rīt. Tātad nākošā sēde no 9 līdz 13 un no 15 līdz 18 un no 21 līdz 23. Otradien 3. februārī.